visiem eh, kolēģiem no politiskajām grupām, kas ar mani sadarbojās, lai varētu eh, ieguldīt savu artavu ziņojumu tapšanā. Mēs eh, strādājām pilnīgā caurspīdīguma atmosfērā un vēlējos pateikties arī Malstrēms kundzei par izrādīto entuziasmu, runājot arī par godīgu slogu sadalījumu un Es domāju, ja viņi padomē un komisijā darbosies tikpat pārliecinoši, tad mūsu aktivitātes noteikti vainagosies ar panākumiem. Vēlējos teikt, ka ir ļoti grūti veikt kaut kādu apkopojumu vai eh, kopsavilkumu, bet, ja es to mēģinātu darīt, es varētu teikt sēkojošo. Ja runājot par attīstību, ehm, mēs eh, to pasaules dienvidu un ziemeļu daļu aplūkosim caur dažādām prizmām, caur dažādiem redzesleņķiem un mm, cik vien ilgi pastāvēs atšķības cilvēktiesību jomā, tiesiskumu jomā, demokrātijas jomā, mēs cīnīsimies ar lielām problēmām. Mums ir jāparūpējas par plašaptverošu politiku, par atbalsta sniegšanu, kas varēs cīnīties arī pret dažādiem uh, struktūrālajiem eh, migrācijas cēloņiem, un mums ir jāsaprot, ka ir šī lielā atšķirība starp eh, eh, valsts, starp pasaules dienvidiem un ziemeļiem. Mums ir jāmēģina pasauli padarīt labāk kopumā. Paldies! Esam noslēguši debats par šo darba kārtības punktu. Rītdien balsosim pusdienas laikā. Un tagad. L'ordine del giorno reca. Nākamais darba kārtības jautājums. Ir vienas minūtes uzstāšanās par aktuāliem jautājumiem. Un tāpēc uzreiz došu vārdu pirmajam Higīnas kungam, lūdzu. Paldies, saka Higīnas kungs. Eiropas Savienībai jāizvirza mērķis būtiski samazināt traģiski traģiskos ceļu satiksmes negadījumus un uzlabot ceļu satiksmes drošību. Man nav pieņemams tas, ka mums būtu jāgāda līdz 2000. 33. Eh, gadam, lai ieviestu Eiropas eh, vadītāju, autovadītāju apliecību. Eh, šobrīd ir tikai tāds modelis. Gal galā pavisam realistiski runājot, vai tad tas tiešām nav iespējams ātrāk? Mēs lūdzam, lai tiktu aizsargāti ceļu lietotāji, satiksmes dalībnieki, un ir vajadzīga tam politiskā griba. Un ja tāda būs, tad tādā gadījumā modernās tehnoloģijas pilnīgi noteikti mums ļautu šāda veida jaunieviesumu ieveido, izveidot jau krietni ātrākā grafikā. Mēs nevaram gaidīt tik ilgi. Tas ir ārkārtīgi svarīgs punkts. Un visbeidzot, komisārs kundze, kaut kas ir jādara lietas labā. Grāts. Lielas paldies, saka priekšādātāji. Tālāk Mecāros kungam vārds. Köszönöm, elnök asszony. Demokrácia, szabadság. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Demokrātija, solidaritāte, kristīgā ticība ir kopīgās Eiropas Savienības vērtības, kas ir tuvas arī man, Grāfs von Esterhāzens arī šīs vērtības uzskatīja par savām. 47. gadā komunisti viņu apcietināja, 57. gadā viņš mīra. Un viņš bija vienīgais, kas vērsās 42. Eh, gadā pret uh, ebreju pilsoņu deportāciju, un tālāk eh, Ungāri ieradās Slovākijā, un kopīgi ar vācu minoritāti viņi, pamatojoties uz deneša dekrētiem, tika izraidīti no valsts. Ir liels apkaunājums, ka šie dekrēti joprojām ir spēkā, un mums joprojām ir jāgaida, lai Johannes van Esterhāzens un citi beidzot tiktu reabilitēti. Es lūgtu kolēģus parūpēties par kopīgo Eiropas Savienības vērtību aizsardzību vēl spēcīgāk. Paldies! Grācie! Paldies, turpina priekšsēdētāji! Tālāk došu pārdu Kutaškungam, lūdzu. Mulțumesc, doamna președinte, stimați colegi. Liels paldies, priekšsēdētāji, godātai kolēģi! Šogad notika separatātistu manifestācija um, Ungārijā. Tas tika organizēts Ungārijas Nacionālos svētkos. To iezīmē tāds radikālisms. Un tas viss notika tāpēc, ka valsts pārstāvji bija nākuši klējā ar paziņojumiem par tapības pasākumiem, Un šie 15. marta svētki rezultātā apdraudi, apdraudēja pilnīgi eh, visu, kas valstī ticis panākts, piemēram, valsts eh, solidaritātes vārdā. Ungārijas ekstrēmisti uzbraka gan eiro attēliem, uh, Un es šādu veidu manifestācijām gribētu paust nosot, nosodījumu un tāpat gribētu pieprasīt, lai varas iestādes nepieļauj šāda veida situāciju atkārtošanos. Ir jā, jā, jāvērš ar Eiropas Savienības iestāžu uzmanību uz to, ka ir nepieciešams šāda veida etniskie naidi e, apslāpēt. Un šāda veida situācija visi jārisina kopīgā Eiropas garā. Paldies! Grāt. Paldies, saka priekšādātāji! Tālāk došu vārdu Mirska kungam. Paldies. Godāts priekšsēdētāja kungs, kungs un kolēģi, vēlos jums uzdot jautājumu. Kā jūs domājat, vai iespējams Beļģijā slēgt franču skolās? Vai, teiksim, Francijā slēgt Vācijas skolās? Pareizi nav iespējams. Bet Latvijā, kur dzīvo 40% krievu valoda runājušo iedzīvotāju, Tas ir iespējams. Šodien Latvijā parlamenta deputāta nacionālisti un nacisti vēlas rīkot referendumu par Krievijas skolas slēgšanu Latvijā. Tāpat laika uz Latviju atbrauc Eiropas komisārs Knuts Volenbeks un paziņo, ka viņš lepojas ar Latvijas integrāciju. Jūs domājat, ka es jokoju? Jūs kļūdājaties. Un kā jūs domājat, kas notiks, ja Latvija slēgs Krievu skolās? Es jums atbildēšu. Latvijā sāksies pilsoņu karš. Ja Eiropas parlaments nereagēs uz atklāto radikālu iniciatīvu šodien, jau rīt būs par vēlu. Paldies! Grazie. La parola all'onorevole Bilbao. Paldies tālāk Bilbao kundzei vārds. presidenta. La crisis nuclear de Japón no debe. Priekšsēdētājs kundze. Kodola krīzi Japānā nedrīkst izmantot sautīgos nolūkos, jo pilsoņi taču gal galā prasa no mums rīcību atbildību, ir vajadzīgi šie drošības testi, tiem jānotiek ātri, tiem jānotiek pārskatāmi. Bet tā rezultātā valstis ir spiestas slēgt kodolreaktorus, kas ir novecojoši. Un tas ir pareizi. Vispirmām kārtām tomēr vajadzētu pievērsties pirmās paudzes kodolreaktoriem. Tie savu tehnisko potenciālu ir izsvēruši, un tāpēc es gribētu lūgt, ja jūs atbalstat uh, Basku zemes iestāžu jautājumu slēgt vienu no šajā teritorijā atrodošamies kodolreaktoriem - Garonijas kodolreaktoru. Tas atrodas tikai 80 km attālumā no, no ļoti daudz cilvēku dzīves vietām. Un turklāt, turklāt jāpastiprina pilsoniskā aizsardzība Eiropā. Un jāizveido plaša, plaša mēroga katastrofu eh, iespējamības iestāšanās plāns krīzes gadījumiem. Paldies, saka priekšādātāji. Harkins e kundzei, paldies. Eiropas Savienības sekretārs nesen ir, īrijas uh, glābšanas procedūru ap, uh, plānu teica, ka tas ir sarežģīts, bet tas ir vajadzīgs. Bet jāsaka, tā ir tāda izpārdošana. Uh, Neviens, ne, neviens netiek aizsargāts, tiek apdraudēts pilnīgi visi iedzīvotāji, gan, eh, gan tie, kas ir valsts darbā, gan privātajās dabās, un šīs banku glābšanas maksa bija 70 miljardi eiro, nerunājot nemaz par 200 miljardiem eh, īpašo fondu no ECB, ka tad kā, lai šī mazā sala ar 4,4 miljoniem iedzīvotāji eh, varētu arī atrisināt šo jautājumu. Un tā visa rezultātā ik viens bērns, ik viens pieaugušo šai valstī šobrīd ir parāda apmēram 160, 160 15 tūkstoši eiro tikai banku dēļ vien, tas nav pieļaujams. Francijā 62 miljoni arī sastapās ar banku krīzi, bet šī izmaksa Francijas pilsoņiem kopumā maksās vienu biljardu eiro. Un lūk, un to var aprakstīt kā skarbus, bet ilgspējīgus pasākumus es tam neticu. Un gal galā tā nav eiro krīze. Ja Eiropas komisija to neatzīst un ne, nevēlas rīkoties, tad tādā gadījumā eirozonas un ne tikai īrijas, bet visas eirozonas nākotne būs apdraudēta. Paldies, saka priekšādātāji. Tālāk došu vārdu Junkeras kungam. Buonanotte, grazie signora Presidente. Uh, nell'attuale crisi. Paldies. Paldies, priekšsādātāji! pašreizējā ekonomiskās krīzes situācijā Katalānija izrāda ļoti pozitīvas pazīmes, piemēram, par 17% pieaugušu eksportu pagājušajā gadā, bet ir arī negatīvi punkti. Nu, piemēram, ir bezdarbs jauniešu vidū apmēram 40% līmenī. Un viens no galvenajiem iemesliem šīm grūtībām ir tieši nodokļu zaudējumi, kas ir apmēram 10% no IKP. Un jāsaka, tas ir daudz vairāk nekā, piemēram, rādītāji Vācijas pavalstīs. Katalānija gal galā ir Dienvidu Eiropas viens no virzītājs spēkiem. Un tāpēc tas var, eh, šīs, šīs problēmas var radīt problēmas arī visam reģionam kopumā. Paldies, saka priekšādātāji. Un tālāk Večakovska kungam došu vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Pavisam nesen Lietuvā tika pieņemts izglītības likums, un atbilstoši tam tiek mainīta izglītības sistēma, un uh, vismaz 50% no poļu skolām, kas darbojas Lietuvā, tiks slēgtas. Tas ir, tā ir vēl viena diskriminējoša rīcība pret uh, po, etniskajiem poļiem, kas vairākus gadsimtus jau dzīvo uh, Lietuvā. Uh, pēc eh, lēmuma neizmantot eh, poļu alfabēta burtus eh, Lietuvas oficiālajā rakstībā tas bija viens solis, un tad šis ir atkal nākamais solis. Jāsaka, ka Lietuvas varas iestādes šo uh, konfliktu uh, mākslīgi uzpūšu. Un jāsaka, ka mums veidojas problemātiska situācija Eiropas Savienības iekšienē, kas ir apkaunoša ne tikai Lietuvai, bet visai Eiropas Savienībai. Paldies! Paldies! Un Trianta Filides kungs. Atsaucoties uz to, ko teica Omens kundze, prezentējot savu progresa ziņojumu par Turciju, tika runāts, ka šis ziņojums nav pietiekami labi līdzsvarots, un tagad Kipras turki arī tika uzklausīti un e, Kipras turki protestē pret apspiešanu, ko veids Turcijas armija un vairāki Turcijas kolonizatori. Tika teikts, ka Ankara ir pārkāpus starptautiskās tiesības. Daudzi Turcijas iedzīvotāji vienkārši pārceļas uz dzīvi Kiprā, tiek pārcelt uz turieni un tur notiek tāda tā, tā asimilācija. Uh, Es domāju, ka tā ir cilvēktiesība pārkāpšana un cilvēktiesība pārkša, pārkāpšana ir neiespējama, ir uh, pilnīgi nepieņemama, ka Eiropas Savienība to pieņem. Mums ir jāatbalsta uh, Kīpras turku centieni, pirms būs par vēlu. Paldies, Lavrākus kungs, lūdzu. Priekšsēdētājs kundze, Ziemeļāfrika atrodas liesmās, gan Lībija, eh, tas sākās Ēģiptē, bet eh, šīs liesmas skāra arī citas Ziemeļāfrikas valstis, un, protams, tas ļoti spēcīgi ietekmē visas kaimiņu valstis. Un ir arī sadursmes starp Turciju un Izrēlu, Irēnu, Irānu un Brazīliju, un uh, Turcija e, šķiet rietumiem ir tik svarīga, ka mēs varam atļauties e, pieņemt visus viņu pārkāpumus, viņi var pārkāpt jau kāds likums, uzspļautiem, un mēs tik un tā e, esam pret to iecietīgi. Un jāņem vērā, ka Turcijā ļoti spēcīgi tāds nacionālistisks nometnes, kas vienkārši uzkurina šīs liesmas vēl stiprāk. Ir aizvien lielāks musulmaņu skaits, eh, kas dzīvo Eiropas Savienības valstīs, un tagad vajadzētu pavaicāt, vai tiešām Eiropas līderi apzinās, ka tas ietekmēs arī Eiropas Savienības stabilitāti, ja mēs uh, turpināsim uzņemt šīs beigu traumas. Paldies! Grazie, la parola! Paldies, un tagad es došu vārdu Dodas kundzei priekšsēdētāji. Es negribēju. Uh, Es, es gribēju runāt par to, kā ekonomiskā krīze ietekmē īriju un ziemeļīriju, bet, diemžēl, man tagad ir jārunā par uh, šo nežēlīgo slepkavību, kas notika Ziemeļīrijā, kad 25 uh, gadus uh, vecais policists mirā no teroristu uzbrukuma, kad eh, sprāga viņa automašīnā um, ieliktā bumba. Un es aicinu parlamentu nosodīt eh, šādu nežēlīgu rīcību, ko realizē īru republikāņu teroristi, kas vēlas ievilkt Ziemeļīriju uh, atpakaļ drūmajā pagātnē. Šie teroristi ir izvietojuši desmitiem šādu sprākstvielu šādu bumbu policistu privātajās mašī, automašīnās. Uh, Jāsaka, ka vietējā sabiedrībā ir cilvēki, kur rīcībā ir informācija par šo brutālo slepkavību, un es aicinātu šos cilvēkus nāk klajā ar liecībām un nepieļaut to, ka e, šie slepkavas um, nesaņem pelnīto sodu. Un man, es esmu sašutusi arī par to, cik maz cieņas izrāda eh, daži parlamenta deputāti manas teiktajām. Paldies, Pupākis kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlējos atgādināt, cik būtiski ir. Uh, uh, cilvēkiem ar īpašām vajadzībām garantēt viņiem pienākošās privilēģijas, lai viņi pilnībā varētu piedalīties sabiedriskajā dzīvē, bet izskatās, ka joprojām visi nav vienlīdzīgi. Ir apmēram 30 miljoni neredzīgu cilvēku Eiropas Savienībā, un viņiem ir ļoti grūtas, grūti pat uh, saņemt elementāru informāciju. Viņi, piemēram, nevar izlasīt, kas uh, ir rakstīts uz produktu iepakojumu, ko viņi ir pirkuši. Tādēļ komisijai pēc iespējas ātrāk ir jāsazinās ar organizācijām, lai tiktu izveidots uh, e, e, etiķetēšanas uh, mehānisms, kas varētu arī šos uzrakstus uzrakstīt braila rakstā, lai cilvēki, kas uh, neredz, varētu patiešām izlasīt, kas ir rakstīts uz iepakojuma. Paldies! Papa Nikolau kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Pēdējās Eiropadomas secinājumi īstenībā mūs nenomierināja tieši pretēji. Prognozes, ka pēc 2013. gada viena valsts pārstruktūrēs savus parādus, noveda pie tā, ka atkal sāksies, ka varētu sākties regresija. Grieķijā jau mēs jūtam uh, šādu lēmumu ietekmi, vairāk ekonomikas zinātnieki ir nobažījušies, viņi uh, ir noraizējušies par to, kā dzēst šos parādus, vai ir domāts par atbalstu sniegšanu dāmas un kungi. Es esmu no, noraizējies, ka ir ļoti grūti kaut ko prognozēt šajā kontekstā. Grieķijā īstenībā krīze eh, sāsinās, eh, situācija neuzlabojas un. Jāņem vērā, ka uh, nepieaug ne nodarbinātība, ne tieši pretēji bezdarbnieku skaits paaugstinās, un uh, uz to ir iespējama tikai viena atbilde, tā ir attīstība. Bet vai attīstību mēs šeit pieredzam? Nē, mums patiešām ir jāpadomā par attīstības politiku, nevis parādu. Paldies, paldies tālāk. Došu vārdu Gjurka kungam. Köszönöm a szót, elnök asszony. Fél idejéhez érkezett a... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Ungārijas prezidentūra jau uh, ir darbojusies uh, gandrīz savu puslaiku termiņu, un tagad mēs varam izdarīt uh, pirmos secinājumus, izvērtēt savu darbu. Uh, Es domāju, ka ir ļoti labi, ka ir pieņemt vairāk lēmumu, kas varētu uzlabot eh, konkurētspēju. Februārī notikusī Eiropadome eh, panāca tādu izrāvienu uz priekšu un eh, pateicoties tai tapa kopīgā energopolitika. politika. Ja mēs runājam par kohezijas politiku un lauksainiecības politiku, arī šajās jomās mēs redzējām konkrētu uzlabojumu, bet uh, ir uh, jautājumi, kas joprojām ir sasāpējuši, piemēram, ar Romām veltītā stratēģija. Uh, ņemot vērā šo stratēģiju, Eiropas Savienība ir uzņēmusies konkrētas saistības uh, pret uh, Romu minoritātes cilvēkiem. Es domāju, ka Ungārijas prezidentūras panākumi ir kopīgi Eiropas panākumi, un es lūdzu jūs atbalstu. Paldies! Grazie, la parola all'onorevole Mek. Paldies, un tagad došu vārdu Magines skundzē lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Tāpat kā Dodas kundze, es arī gribēju runāt par ekonomiku, bet šī nežēli, nežēlīgā uh, slēpkavība, kas tika vērsta pret uh, katoļu policistu Ziemeļīrijā, mainīja manu viedokli. Un man, uh, es gribētu, lai šis parlaments pievērstu uzmanību tam, kas notiek uh, Ziemeļīrijā. Kalakungs eh, tikai decembrī pabeidza savu sākotnējo eh, profesionālo apmācību un izglītību, un mani dziļi aizkustināja viņa mātes teiktais, kad viņa aicināja um, katoļus um, turpināt tomēr iestāties policijas spēkos un turpināt um, darboties kā uh, policistiem un uh, lai šī slepkavība nekavētu un neaturētu viņus no šāda soļa. Un es gribētu citēt viņas teikto. Viņa teica, mēs negribam atgriezties drūmajās baiļu un teroru piesātinātajās dienās. Neļaujiet, lai man dēlu nāve ir bijusi veltīga. Un tie, kuri zina vai pazīst tos, eh, kuri ir bijuši iesaistīti šajā slepkavībā, aicinu nāk lajā ar liecībām un dot savu ieguldījumu tam, lai miera process Ziemļīrijā nebūtu bijis veltīgs un lai tas turpinātos. Paldies, tagad došu vārdu Ivāns kundzei. Satnēs Ivān kungs. Paldies priekšādātāji. At, ne, es gribētu jums pasāstīt par to, ka Rumānijā, piemēram, skolotāja algas ir ārkārtīgi zemas, un lai arī tika eh, pieņemt attiecīgi eh, likumi, tad tomēr eh, šie likumi un lēmumi netika īstenoti. Likums attiecīgais vienkārši netiek īstenots. Tagad tiek solīts jauns likums, ar ko tiks noteikti ierobežojumi skolotāju algām. Jāsaka, tas, manuprāt, ir tāds demokrātijas apdraudējums, jo tieši šādā bīstamā veidā, eh, nu, Rumānijas varas iestādes var mm, apdraudēt izglītības situāciju. Gal galā 2020. gada stratēģijā Eiropai taču liels uzsvars likt uz izglītību. Mums ir vajadzīgs šīs kvalifikācijas, šie jaunie spēki, kas, lai tā, lai mēs veidot šo zināšanām balstīto sabiedrību. Mums ir jaunieši, kas ir kvalificēti, mums ir skolotāji, kas varētu labi rīkoties, un tāpēc ir vajadzīgs viņiem arī attiecīgi samaksāt tādu, lai viņi varētu norošanot efektīvu izglītības sistēmu. Paldies, tālāk Tanišais Kukungs. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Paldies, priekšsādātāji godātie kolēģi, nu, valdība rīkusies pilnīgi neprofesionāli šajā krīzes laikā, un to lūk, mēs redzam Rumānijā, tā visa rezultātā simtiem cilvēku, to starp uh, tie, kas ir uh, vēlējušies saņemt veselības aprūpas pakalpojumus un kas tos nodrošina, nonākuši neapskaužamā situācijā. Šobrīd uh, jāsaka, šie cilvēki, kas strādā šajā jomā, dzīvo vienkārši zem jebkur eh, viņu algas ir zem jebkuriem standartiem, viņu, viņu problēmas netiek ņemtas vērā valdības darbā, visam neten tik izveidots partneriāts starp arotbiedrībām, tātad ģimenes ārstu arotbiedrībām un. Uh, vēlējās iesniegt eh, priekšlikumus parlamentam, lai beidzot kaut ko situācijā risinātu. Uh, gribēju vērst parlamenta uzmanību uz šo ļoti traģisko situāciju, jo, ja šāda veida rīcība turpināsies un ja Rumānijas parlaments turpinās e, šo iniciatīvu nevarēs īstenot, tad tādā gadījumā mēs vēl tikai vairāk e, apdraudēsim demokrātiju Rumānijā. Un e, mēs nevarēsim runāt par atbilstīgu situāciju. Paldies. Tālāk došu vārdu Mazipa kungām, lūdzu de don Felipe de Borbón, que... Paldies, priekšsēdētāji. Don Filipas um, Borbons uh, tiek saukts uh, par um, Asterijas princi, un viņš ir aicinājis uh, Lielbritānijas un Spānijas valdības atrisināt Gibraltāru konfliktu, un es domāju, tas ir pamatoti, jo mums vajadzētu atcerēties, ka tas atspūgļojas arī Eiropas parlamentā. Spānija un apvienotā karaliste ir Eiropas Savienības parauga demokrātijas, un es domāju, nepieļaujam, ka 21. gadsimtā uh, uh, pastāv uh, Britu okupācija eh, Spānijas zemēs, un es domāju, ka šāda okupācija nedrīkst uh, tikt pieļauta, vai tas uh, būtu Spānijā, vai tas būtu, piemēram, Kiprā, un es apmeklēju. Paldies! Es uh, neredzu Fajonas kundzi, tādēļ došu vārdu Nevedālovs kundzei. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, lai mēs eh, būtu konkurētspējīgā ekonomika pasaulē, mums ir jāinvestē izglītībā, un daudz saka, ka jaunieši ir mūsu nākotne. Šobrīd Eiropas Savienība atrod dažādas iemeslas, lai nefinansētu izglītību. Nu, ļoti daudz, kas tiek novēlts tieši uz krīzi. Še mēs runājam par vairāk gadu finanšu plānu, mums tas ir jāpieņem, un mums ir arī jāpavaicā, cik daudz mēs vēlamies investēt nākotnē. Mums vajadzētu uzdot šo jautājumu padomēji, un mēs nevaram vienkārši piecies to, ka ir dalība valstis, eh, kur ir šis pārpalikums. Un runājot par nākotni, ja mēs vēlamies investēt nākotnē, tad mums ir jāinvestē izglītībā. Paldies! La parola all'onorevole. Paldies, un tagad došu vārdu Tremozes kungam, lūdzu. Tas gracias, senora prezident. Dier... Paldies, priekšsēdētāji. Es eh, gribētu runāt eh, par to, ka netiek ievērots eh, viens no pamatprincipiem Eiropā, tas ir brīva preču aprita. Nesen Katalonijas avīzēs tika rakstīts, ka Francijā ir uzbrukts kravas automašīnām no um, Katalonijas un uh, šīm kravas automašīnām ir jāsaskars ar piketētājiem, kas neļauj automašīnām iebraukt Francijā. Nesen šāds uzbrukums notika tikai pirms pāris nedēļām, kad tika apturēti no Katalonijas braucoša kravas automašīnu, kurā bija 200 tūkstoši kg svaigas gaļas. Šo spiedienu veicina uh, franču mm, lauksainieku asociācijas un organizācijas, un uh, š, tā rezultātā Par 50% ir eh, samazinājies uh, no Katalonijas nākošās, uh, piemēram, svaigās gaļas realizācijas apjoms. Un es gribētu aicināt apturēt šo agresiju. Paldies! Paldies! Un tagad es došu vārdu Savokungam. Paldies! Kulturālā daudzveidība ir Eiropas kopīgā vērtība, un mums ir jādara viss, lai to aizsargātu, bet diemžēl tā vienmēr nav bijis. Mūsu kontinentā ir tādas kultūras, ko apdraud pilnīgi izzušana. Ungārijas čango minoritāte, kas dzīvo Rumānijā, arī ir viena no šādām kultūras daudzveidībām, kas tiek apdraudēta. Div... 15.21 lēmums, eh, ko pieņēma Eiropa padome, nenāk par labu Čango minoritātei. Eh, Rumānijas valdība ir ieviesus konkrēts pasākumus, bet Eiropa padome nav norādījusi uz eh, vainīgajiem, Eiropas padomu nav nonākusi uz vainīgajiem, lai gan kultūra daudzveidība atrodas Eiropas Savienības uh, labas uh, funkcionēšanas pamatā. Ja Eiropas Savienība neievēros uh, uh, šo kultūras daudzveidības principu, kas īstenībā ir minēts EK dibināšanas līguma trešajā pantā, um, tad uh, tai tomēr ir jāsaprot, ka tas ir būtiski, un arī čango minoritāte Rumānijā ir jāaizsargā. Paldies! Grazie, l'ultimo. Paldies, un tagad es došu vārdu Estaras kundzei lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Paldies, priekšsādātāji. Te gribētu runāt par eh, to, kā notiek ar, kas notiek ar mācībām skolās, par to, cik ātri bērni, piemēram, atstāja skolas nepabeiguši. Uh, Eh, pamat izglītību un nu, gal galā eh, nav kopējas tādas stratēģijas, nav tāpat arī atsevišķu skolu, atsevišķu programmu bērniem invalīdiem. gribētu mudināt, eh, gribētu jums atgādināt, ka no 2. līdz 4. mājam notiks izglītības ministru tikšanās Briselē, un es gribētu, lai viņi pie šādas stratēģijas tomēr strādā. Tāpat arī gribētu teikt, ka invaliditātei tiešām jātop ņemtē vērā šai stratēģijai, tāpēc, ka tas ir ārkārtīgi svarīgi, lai bērni invalīdi varētu eh, gūt izglītību, gūt apmācību un lai viņi pēc tam līdz ar to varētu gūt piekļūt darba tirgumu. Komisārs, eh, komisārs kundze jau teica, lūk, ka tas ir iekļauts 2020. gada mērķos un šā, un invalīdus nedrīkst iz, nekādā gadījumā izslēgt no, no izglītības programmām, kas paredzētas bērniem. Paldies, saka priekšsādātāji. Tālāk darba kārtībā skatīsim Elizabetes Jēglas ziņojumu. Sieviešu nozīme lauksaimniecībā un lauku apvidos. Došu uzreiz vārdu referentē uz četrām minūtēm.